Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen un kolēģi. Labrīt, kolēģi, kolēģis, dāmas un kungi. Tagad mēs ķersimies pie darba kārtības. Mums ir jāpieņem darba kārtība pašreizējā redakcijā. Ja nevienam nav nekāda iebilduma, mēs varam to pieņemt. Skatos, ka iebildumu nav. Un tagad priešlikums par Eiropas robežu un krasta apsardzi. Marija Kristīna Arnatu ir referente, un mēs ķersimies pie balsošanas. Bet sākumā paskatīsimies, vai nu kāds nebalsos vairāk nekā pienāks. Tātad sākam balsot. Pēcam balsot. No? Doesn't work? Jums eh, nedarbojas ierīce, tātad atkārtosim, sākam balsot. Ich weiß. Äh, no? Hm? No? 43? Yeah, but that's not yeah, that is... Okay. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Viss ir kārtībā, tehnika mums nav pievīlusi. Tagad sākam balsot 12. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 22. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 23. par, pret, atturas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 pret atturas noraidīts, 36. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 38. Uh, äh, Hanna, die Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Visi kolēģi nobalsoja. You, you must say before in which way Jums ir jāpasaka pirms tam, ja jums nav kartiņas vai kā, kaut kas ir aizmirsies. Viss? Okay. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 19 par 21 pret, 22 pret, 4 atturējās noraidīts grozījums. 37. par pret, atturas noraidīts, 38. par pret, atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts. 39 par pret atturas noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas noraidīts. 40. par pret atturas noraidīts. 41. par pret atturas noraidīts atturas noraidīts. Astotais par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Četrdesmit otrais par pret atturas noraidīts. Četrdesmit trešais par pret atturas noraidīts. Četrdesmit ceturtais par pret atturas noraidīts.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 pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas noraidīts. 16. divās daļās, ne, tas atkrīt. 17. par arī 17. atkrīt. Pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Otrais par, pret, atturas noraidīts. 18. par, pret, atturas noraidīts. Trešais atkrīt, 19. par, pret, atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 19. Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Divdesmit trīs pār divdesmit trīs pret. Noraidīts. Ceturtais atkrīt. Divdesmitais grozījums pār pret atturas noraidīts, 21. par, par, pret, atturas noraidīts. Tagad būs balsojums, mirklīti. Pirms balsojam par visu atzinumu, saskaņā ar 23. panta otro pā, punktu atzinums tiek papildināts ar grozījumiem, un tur ir arī īs pamatojums, bet netika pieņemts neviens grozījums, līdz ar to mēs varam secināt, ka nav arī šī atzinuma pret, un mums vairs nav jābalso par to, un uh, ziņojums, tātad atzinums par Lībe ziņojumu par Eiropas krasta un robeža apsardzes izveidi uh, netiek uh, pieņemts, un tas nav nepieciešams. Vai jums ir kas par reglamentu? Jā, priekšstādātājs Akvandālen kungs. Uh, Es gribēju tomēr iebilst, nu labi, visi iebildumi, eh, visi eh, grozījumi eh, atkrita, bet tomēr viens ETP grozījums tika pieņemts, ja es nekļūdos. 23 kolēģi balsoja pār un 21 pret. Es atvainojos. Nē, tomēr laikam esmu kļūdījies. Es atvainojos, saka runātājs. Labi. Jā mēs pieņemam uh, jūsu padošanos, tā tad uh, mums vairs nav jābalso par atzinumu, mūsu atzinuma nav un esam beiguši sēdi. Paldies!